Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die... Labrīt, dārgie kolēģi un kolēģis. Šodienas sēde atvērta sākumā paziņojums. Atbildīgojas atbildīgā komiteja izteica 5 grozījums saskaņā ar 216.4. punktu grozījums. Šie grozījumi